komisija oktobra vidū nāks klajā ar paziņojumu, un jūsu ziņojums katrā ziņā mūsu darbā būs ļoti palīdzīgs. Paldies jums par to vēlreiz. Paldies, saka priekšādātājs, paldies komisārs kundzei, tāpat arī gribu teikt paldies mūsu referentam Gorens kungam. Nākamais darba kārtības punkts ir Francisko Sosa Vāgnera ziņojums enerģētikas infrastruktūras prioritātes 2020. gadam un pēc tam. Lūdzu, Sasas Vāgner kungs, jums vārds uz četrām minūtēm. Lielas paldies, priekšādātāji. Pirmām kārtām gribu teikt paldies ēnu referentiem par lielisko sadarbību, ko viņi ļāva man īstenot, strādājot pie šī ziņojuma. Tāpat gribu teikt paldies arī visiem citiem komitejas deputātiem. Pirms 60 gadiem Eiropa, tika izveidota Eiropas ogļu un tērauda kopiena. Un kas tad ir labāks veids, kā šo gadu dienu atzīmēt, kā runāt par, lūk, enerģijas infrastruktūru Eiropā? Šodien esam noteikuši sev ļoti skaidrus mērķus tālākajam darbam. Vēlam izveid, vēlamies izveidot vienotu Eiropas tirgu, kas veicinātu atjaunīgos enerģijas resursus kā daļu no mūsu kopējās cīņas pret klimatu pārmaiņām. Apgā, energoapgādes drošība un tāpat arī apgādes eh, avotu diversifikācija Mm, pilnīgi noteikti jādomā arī par tātad tā, tā, tālāko enerģijas politiku. Un katrā ziņā jādomā par šiem dažādiem energotīkliem. Ziņojums, ko esam šeit sagatavojuši, ir vēsts uz to, lai tiktu panākta tāda enerģijas infrastruktūra, kas tiktu atjaunināta atbilstīgi mūsdienas standartiem jo pašreizējā infrastruktūra pilnīgi noteikti ir nepietiekama koordināta. Mēs ņemam eh, vērā arī jaunākos notikumus, piemēram, attīstību vēģeneratoru izstrādē un atjaunīgo enerģijas resursu aktīvā izmantošanā un, eh, piemēram, eh, mūsu kaimiņu valstīs, kā piemēram Ziemeļāfrikā, tāpat domājam arī par to, kur uzkrāt elektroenerģiju, tāpat arī domājam par uh, transportlīdzekļiem, kas tiktu vadīti ar elektrību. Mums ir jābūt ambicioziem, bet nekas no tā visa nevarēs notikt, ja mēs neveidosim jaunus tīklus, jaunas sistēmas Eiropā, kas varētu pieslēgt, eh, pieslēgt arī trešās valstis. Mums ir jābūt ambicioziem, jāvirzās uz priekšu, jāveido atbilstīgas infrastruktūras šiem jaunajiem mērķiem. Ir ļoti svarīgi izvēlēties tādus projektus, kas ir Eiropas interesēs. Jādomā arī par šo problēmu jautājumu kā enerģijas salas, izolētās salas. Uh, Un šiem projektiem jātop interesē īstenotiem saprātīgos laika grafikos, ir jānodrošina atbalstīga autorizācija, licencēšana dalību valstīs, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināts finansējums un e, tiktu, būt arī, tiktu veikts arī privātās investīcijas šādos infrastruktūras trus, e, projektos un finansējuma trūkums nenobloķētu svarīgus infrastruktūra pro projektus. Mums ir vajadzīgi inteliģentie elekt elektrības tīkli, mums ir vajadzīgi šie viedie. Uh, Mm, tīkli un, un enerģijas sistēmas. Un tepat laikā, protams, jādomā arī par pieprasījumu samazinājumu, jo tā mēs varētu samazināt nepieciešamos enerģijas importu apjomus. Viens no svarīgākiem punktiem šai ziņojumā, mūsuprāt, bija nepieciešība domāt par licenču piešķiršanu dažādām organizācijām, tad, kad tiek runāts par pašiem projektiem. Tas ir jautājums, kas pilnīgi noteikti ir jāskata, jo pilnīgi noteikti sabiedrība versiesies pret tādiem projektiem, kas e, tiks celti viņu pašu, e, pa, pašu pagalmos jādomā par to, lai sabiedrība var iesaistīties šāda veida konfliktu risināšanā, un tas notikt atbilstīgos laika grafikos. Protams, ka plāns ir ārkārtīgi ambicios. Vēlamies virzīties uz priekšu ar projektiem, kas nest labumu pilnīgi visiem. Mēs, vēl, mēs un sektors vēlas veidot šādu kopējo juridisko ietvaru, tiesību aktu ietvaru. Līdz šim enerģijas politika Eiropas Savienībā tās, gan tās robežu ietvaros, gan ārpus Eiropas Savienības nav nesus līdz tādu Eiropas kvalitā, kvalitāti. Mums ir jābūt visiem spējiem runāt vienā balsī. Būt, mēs, mums jābūt uzticamam partnerim un mums jāspēj gan, garantēt enerģiju Eiropai. Jo enerģija ir tas punkts, kas ir vājais punkts un kas bieži vien attur mūs no spēcīgas kopējas Eiropas izveidas. Un šajā, šajā gada dienas gadā mums vajadzētu beidzot ar, infrastru, ar enerģijas infrastruktūrām saistītās problēmas atrasināt. Paldies! Paldies, saka priekšādētājs. Redzu diezgan daudzus, kas vēlētos uzstāties brīvā mikrofona ietvaros. Vispirms došu vārdu Kariņkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs visi esam pieraduši pie izvēlēm. Mums ir izvēles pērkot ziepes, izvēles pērkot televizorus, izvēles, pie kura mobilā telefona operatora mēs pieslēgsimies. Un šīs izvēles mums kā patērētājiem nodrošina pēc iespējas zemākās cenas, jo tā ir konkurence. Taču pastāv viena joma, kur mums šīs konkurences, šīs izvēles bieži vien Eiropā nav. Un tā ir enerģētika, elektrība un gāze. Un kāpēc šī izvēle daudziem patērētājiem nav? Jo mums Eiropā trūkst infrastruktūras, trūkst starpsavienojumu, lai mums vispār būtu šāds tirgus, lai patērētājiem šādas izvēles būtu. Ar šo ziņojumu Eiropas parlaments skaidri saka, ka eiropas iedzīvotājiem un patērētājiem ir jābūt izvēlei ne tikai ar ziepēm bet arī enerģētikā elektrības un gāzes tirgū. izveidojot šo infrastruktūru mēs nodrošināsim patērētājiem izvēli un pēc iespējas zemākās cenas. paldies par uzmanību! Liels paldies tālāk, Alvēš kungs! E Priekšsēdētāji kungs, mums jārunā par energoinfrastruktūras modernizāciju Eiropas Savienībā, jo tādā veidā mēs varētu arī veicināt izaugsmi. Protams, tas būtu arī liels solis ceļā uz 2020. Uh, gada stratēģijas mērķu sasniegšanu. Protams, mums ir projektos jāiesaista visi reģioni, neviens nedrīkst palikt sērdienīšu lomā. Uh, Ir arī jāparūpējas par iespējamo risku izskaušanu, ir e, jāveicina jauni projekti, piemēram, e, netālu no Azoru salām mēs varētu šādus projektus īstenot. Un Protams, ir aktīvāk jāiesaistā mazie vidējo uzņēmumi, ir e, jāpierūpējas par Eiropas pievienotās vērtības garantēšanu, un es domāju, ka šo problēmu vajadzētu risināt ar novatorisku metožu palīdzību. Tiek runāts, protams, arī par uh, mežu izciršanu, par to, kā tas ietekmē vidi, gan uh, tuvākā, gan tur, tālākā nākotnē. Un, protams, ir jāparūpēs arī par mūsu pilsoņu informēšanu. Paldies tagad Mikalāšika kungs, lūdzu. Děkuji, pane předsedo. E, um, Paldies, priekšsēdētāji. Lisabonská zmluva. Dārgie kolēģi. To je osobitný právny základ. Lisabons līgumā ir uh, konkrēts juridiskais uh, pamats Eh, runājot arī par enerģētiku, tur ir noteikts, ka ir jāmodernizē energoinfrastruktūra, ir jāuzlabo starp savienojumi un jāgarantē, lai Eiropas Savienībā būtu labāks savienojumi, tādā veidā uh, ātrāk sasniedzot 2020. gada mērķus. Ir jāparūpēs arī par energoapgādes drošību, un mēs noteikti šeit varētu izmantot arī kohēzijas politikas instrumentus. Eiropas teritoriālā sadarbība piedāvā labākas pārobežu sadarbības iespējas, eh, savienojot eh, vietējos un reģionālos energoavotus tādā lielākā energotīklā. tīklā kopīgi infrastruktūras projekti vietējā, reģionālā un Eiropas līmenī ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai piedāvātu vairāk starpsavienojumu un uh, garantētu labāku energoapgādi. Paldies! Tagad figurēdo kundze lūdzu. Gāda, senjor prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, dienu energoražošana ir jautājums, kam mums ir pievē, jāpievēršas pietiekam uzmanīgi. Un ir jāparūpējas, lai projektiem tiktu atvēlēts pietiekam daudz laika līdz 2020. gadam. Bet, eh, protams, mēs nedrīkstam aizmirst arī investīcijas, it sevišķi tajās valstīs, kas ir vājākas un varbūt nedaudz uh, klibo iepakaļus. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai liberalizācija novestu vēl pie, vēl pie lielākām atšķirībām un vēl pie lielāka līdzsvaru trūkuma. Ir jāievieš konkrēti pasākumi, protams, ir jāiesaistās arī valsts sektoram un ir jāgarantē, lai katrs varētu piekļūt energoavotiem un tos izmantot par pietiekam normālu cenu. Tādēļ valsts sektoram ir jāparūpēs par labāku kontroli jābūt arī atjaunīgajiem energoavotiem un mums ir jāsaņem arī atbalsts no ES fondiem. Ir jāparūpēs, lai jebkuram ES pilsonim būtu piekļuve energo uh, avotiem, lai uh, mūsu ģimenēm nenāktos maksāt aizvien jauns uh, un augstāks un augstāks cenas par to. Lūdzu, Škelī kungs, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos uzslavēt mūsu referentu par sagatavoto ziņojumu. Uh, Šeit ir norādīti vairāki mērķi, kas ir jāizteno līdz 2020. gadam, un Wagner kungs runā par Eiropas interesēm. Man tas ļoti patika. Mēs nerunājam par globālajām interesēm, individuālām interesēm, bet par Eiropas interesēm. Un mums ir jābūt pašpietiekamiem energo jomā, un jo ātrāk tas notiks, jo lielāki ieguvēji mēs būsim. Uh, Un mums ir jāievieš šāda Eiropas līmeņa enerģija, pašpietiekamība pēc iespējas ātrāk, nevis kaut kad vai 2050. gadā. Un ja mēs izmantosim fosilo kurināmo, tad uh, mums ir jāpadomā arī par citām metodēm. Mums nevajag izmantot fosilo kurināmo no citām valstīm, jo tas tikai palielina mūsu atkarību. Uh, Jo mums ir jārunā vienā valstī, jāizmanto pašiem savu enerģiju, un tā mēs panāksim vienoto Eiropu. Paldies! Un pēdējais runātājs būs Paškas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dārgā komisārs kundze, kolēģi. Eiropas parlaments ir pieņēmis koncepciju par energoinfrastruktūru Eiropas Savienībā, un mums jāsaprot, ka parādīsies jauni enerģijas piegādes tīkli, un, protams, to darbības laiks būs daudz ilgāks, tas nesniegsies tikai līdz 2020. gadam. Mums jāparūpējas par infrastruktūras uzlabošanu, jāsaprot, ka jaunajos laikos ir jaunas prasības, un pašreizējie starpsavienojumi nav pietiekami labi un nav pietiekami labi tīkli, tie nav piemēroti jaunu e, enerģijas avotu tālākai piegādai un izplatīšanai. Tādēļ ir jāizstrādā jaunas prioritātes, un 2020. gads arī vairs nav aiz kalniem. Uh, Mums ir jārīkojas, mums ir jāsagatavo jauna programma, tā ir jāsaskaņo arī ar ekonomiskajām prioritātēm, tā ir pareizā koncepcija un mums visiem tai ir jāpievērš uzmanība. Paldies! Un tagad došu vārdu komisārei Malstrēmai, lai mēs varētu iepazīties arī ar komisijas prioritātēm. Paldies! Paldies godātajiem deputātiem! Paldies referenta kungam! Uh, Eh, komisija ļoti augstu vērtē Sosas Vāgner kunga ziņojumu par enerģētikas infrastruktūras prioritātēm 2020. gadam un pēc tam. Šis ir jautājums, kas vienmēr ir. Uh, ieņēmis augstu vietu mūsu darba kārtībā. Jāņem vērā, ka energo infrastruktūra un tīmekļi ir enerģētikas politikas pamatā. Bez ilgspējīgas politikas mēs nevarēsim sasniegt arī klimata pārmaiņu radīto seku samazināšanas mērķus un tā tālāk. Uh, Protams, energosistēmas tiks pakļautas daudzām metamorfozēm. Tas nozīmēs daudz izaicinājums, bet tajā pašā laikā mums rokās nonāks daudz iespējas. Būs jauni energopiegādes veidi, jāpadomā arī par taupīgāku tās izmantošanu un, protams, mums ir jādomā arī par emisiju samazināšanu. Tas ir mērķis, kas aizvien ir mūsu acu priekšā. Uh, Kā Eiropadome apstiprināja jau februārī, ir jādomā par solidaritātes izrādīšanu dalību valstīs, un e, solidaritāte ir jāatspoguļojas nevien vārdos, bet arī darbos. Tāpat ir jāpadomā arī par atjaunīgajiem energoavotiem. Eiropas Savienībai nepieciešama vienota infrastruktūras politika, lai radītu jaunus tīmekļus un attīstītu jau esošos. Tādēļ jūsu ziņojums nāk pareizajā brīdī. Pagājušā gada novembrī mēs pieņēmām paziņu paziņojumu, kurā norādījām, cik eh, akūta ir nepieciešamība pēc šādas jaunas infrastruktūras politikas. Protams, Mums ir jāveido jauni tīkli, ir jāmeklē eh, jaunas teritorijas, jāapgūst tās, ir jādizifercē eh, gāzes piegāde, jāmeklē jauni piegādes koridori, jābūt neatkarīgiem, jā starp savienojumi dienvidu austrumu Eiropā, jāuzlabo eh, gāzes piegādes tīklu elastība. Mums ir pilnībā jāintegrē elektrības un gāzes tirgi, nedrīkst pieļaut uh, eh, energo salu turpmāku pastāvēšanu. Un ir jābūt labākiem savienojumiem uh, gan dienvidu austrumu, gan ziemeļu austrumu Eiropā Ir jāpiešķir vairāk investīciju Eiropas interešu projektiem, ir jābūt vieglākai piekļuvai grantiem un finansējumam. Tieši tādēļ nākamajā likumdošanas projektā par enerģētikas infrastruktūru mēs esam gatavi pievērsties tieši šai problemātikai. Ir jāintegrē arī struktūra politikas, mēs runājam par eh, nepieciešamo finansējumu apjomu 200 miljārdu eiro apmērā nākamo gadu laikā, un, protams, nauda nekritīs no gaisa. Pagājušā nedēļā komisija pieņēma priekšlikumu par nākamo daudzgadu finanšu plānu. Tur tiek runāts par 9,1 eh, miljārdu eiro līdz 2020. gadam kā daļu no kopīgā infrastruktūras fonda. Mēs saprotam, ka ir nepieciešams tieši Eiropas līmeņa finansējums, lai mēs varētu uh, finansēt šīs infrastruktūras un ātrāk sasniegt eh, nospraustos energo un vides mērķus. Protams, ir jāparūpējas par eh, energo apgādi katrā mājasaimniecībā. Mēs arī augstu vērtējam to, kas ir minēts jūsu ziņojuma projektā atsaucoties uz daudzgad finanšu plānu. Protams, laiks nestāv uz vietas. Mums ir jārunā arī par infrastruktūras uh, projektu privatizāciju, par ātrākām un vienkāršākām procedūrām un labāku visu iesaistīto pušu integrāciju projektu veikšanā. Mēs, protams, ņemsim vērā visu šo argumentāciju, gatavojot jauno likumdošanas priekšlikumu, kas rezultēsies regulā infrastruktūras attīstībai. Cerams, ka tas dienas gaismu ieraudzīs jau šī gada laikā. Mēs vēlamies jums pateikties par atbalstu, par visiem. Uh, veiktiem centieniem, eh, kas tika ieguldīti, lai attīstītu šādu prioritāšu politiku 2020. gadam. Pēc, un pēc tam paldies, paldies arī Sosas Vāgner kungam. Un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības projekta, ko ir sagatavojis Derosas kungs vispārējais nozīmes sociālajie pakalpojumi došu, nekavējoties vārdu referentam.